Tālāk paziņojums. Sorin Mojša kungs ir izstājies no sociāldemokrātu grupas sākot ar 22. novembri un līdz ar to ir iestājies Eiropas tautas partijas grupā sākot no 29. novembra. Nākamais paziņojums.